veiksmīgu vienošanos, un tas tiks izdarīts saulaicīgi. Vēlreiz pateicos priekšsēdētāju kungs, un ar to es arī noslēdzu sa sa savu sakāmo. Un paldies uh, Kivīna kungam, paldies arī komisāram Etingam.